Dear colleagues, good morning. Labrīt, labrīt. Sveicu mūsu vidū Jerumu Daisenblūmu, kurš šodien pie mums uzstājas nevis kā Eirogrupas priekšsēdētājs, bet gan kā šī pusgada ekofin priekšsēdētājs. Un uh, Šajā uzklausīšanā viņš izklāstīs Nīderlandes prezidentūras rezultātus ekondarba jomā. Un mūsu komitejas vārdā es vēlētos pateikties Daizelblum kungam par labo sadarbību, kura tika apliecināta prezidentūras laikā un darba pie nozīmīgiem jautājumiem kā kapitāla tirgus savienība eh, un citiem Un arī e, rītdien mums notiks, manuprāt, pēdējais trilogs par AJOP. Mēs apsveicam Nīderlandes prezidors e, ambiciozo pieeju nodokļu jomā, un kā parlaments mēs vēlētos lai padome nopietnāk ņemtu vērā konsultatīvo lomu, kā arī norādīt, ka nesen pieņemtajā paketē ir nodokļu jomā ambiciozi risinājumi un ceram, ka tas būs labs pamats turpmākajiem soļiem. Un tagad saskaņā ar ierasto praksi. Mēs uzklausīsim Daizelblūmu uzstāšanos desmit minūšu garumā, un pēc tam būs ierastais e, jautājumu un atbilžu pasākums. Paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti! Ar lielu prieku atkal uzstājos Eiropas parlamenta ekon komitejām. Un tagad es ziņošu par to darbu, ko mēs esam iztenojuši kā ekofin prezidentūra. Pagaidām gan ir ļoti agri, jo vajadzētu to darīt vēlāk, tāpēc, ka nākošajā piekdienā notiek vēl viena ekofin sanāksme, un mūsu darba kārdība ir visai ambicioza, kura tika prezentēta mūsu prezidentūras sākumā. Viss darbs, kas ir paveikts pēdējo mēnešu gaitā attiecībā uz ekonomisko atvesaļošanos, kura eh, turpinās gan visai pieticīgā tempā, bet tomēr turpinās un runājot par ekonomisko atvesaļošanos, mums ir nepieciešama e, noturīgāka izaugsme. kā arī Mums ir jābalstās uz mūsu ekonomikas spēku Eirozonas iekšienē un Eiropā kā tādā. Tas vēlreiz pasvītro to, cik svarīga ir Eiropas politika koordinēšana, lai stiprinātu struktūrālās reformas, uzlabotu investīciju klimatu, lai būtu ar atbildīgu eh, fiskālo politiku un saprātīgu finanšu nozars politiku. Tas eh, šajā kontekstā ir jārisina arī um, bezdarba krīzes jautājumi daudzās valstīs. Un tagad es vēlētos ieskicēt to darbu, ko mēs esam paveikuši. Mēs esam īpaši strādājuši pie vairākiem likumdošanas priekšlikumiem, bet iesākumā dažas piezīmes par uh, Eh, darbu, kas ir eh, veikts balstoties uz piecu eh, priekšsēdētāju ziņojumu. Viens no tiem ir Banku Savienības pabeigšana. Tas būs arī Ekofin piekdienas dar sanāksmes darba kārtībā un, protams, Banku Savienības sakarā daudz ir pabeigts. Pirmais pilārs vienotās uzraudzības mehānisms ir sagatavots otrais pilārs vienots atrisinājuma mehānisms darbojas no šī gada 1. janvāra. Un visbeidzot pilna BRD e, transponēšana un depozītu e, garantijas schēmas direktīva ir jātransponē visās dalībvalstīs. Tomēr Banku Savienības ziņā vēl ir daudz darāmā, it īpaši trešā pilāra sakarā. Šajā sakarā ad hoc darba grupa sāks strādāt janvārī, balstoties uz komisijas priekšlikumu par Eiropas depozītu garantiju schēmu un lai samazinātu riskus un nodrošinātu vienotus spēles noteikumus banku nozarē. Šis ir visai sarežģīts dosie ar eh, daudziem vēl neatrisinātiem jautājumiem Eh, kopīgas risku uzņemšanās, risku samazināšanas iniciatīvas iet, eh, tiek risinātas paralēli. Mums ir vairākas viedokļa apmaiņas notikušas pēdējo mēnešu gaitā, kas dod iespēju eh, skatīt dažādus jūtīgus un tehniskus jautājumus šajā jomā, un pie tā strādāsimies arī nākošajā ekofin sanāksmē piekdienā. Tas pasvītros to darbu, kas ir jāturpina tuvāko gadu laikā risku samazināšanā, risku kopīgā uh, apzināšanā, un mums ir nepieciešams rast labu līdzsvaru, ņemot vērā dalību valstu intereses. Banku savienība ir tikai viena daļa no finanšu savienības, kas ir ies, uh, izstrādāta piecu priekšsēdētāju ziņojumā, un mēs sagaidām, ka piekdien Ekofins sanāksmē tiks apslipināta vienošanās par padomes vispārīgo pieju perspektīvu regulējumā, kas ir ārkārtīgi būtisks kapitāla tirgus savienībai un mēs cerīgi raugāmies uz trilogu uzsākšanu ar parlamentu. Tāpat arī mē, e, mēs sagaidām pabeigt sarunas attiecībā uz um, noteikumiem par arodu pensijām. Priekšsēdētāji, jūs jau to pie, norādījāt, un kā arī jūs norādījāt, e, nākošā un cerams pēdējā trilogu sanāksme notiks rītdien vakarā. Vēl es gribētu pieminēt vērtspapīrošanas paketi, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs um, veidojums kapitāla tirgus savienībā. Padomi ir vienojusies par uh, sarunu mandātu pagājušajā gadā, un es ceru, ka parlaments arī drīzumā beigs šos priekšlikumus skatīt, lai mēs varam uzsākt trilogus. Tagad es pievērsīšos pāris nefinanciāliem e, tematiem, kas attiecas uz monetārās savienības pabeigšanu. Viena no tiem ir Nacionālās konkurences padomas. Kā jūs zināsiet, šis jautājums tiek balstīts uz mūsu pozitīvo pieredzi Nīderlandē. Ar prieku ziņoju, ka mēs sagaidām vienošanos Ekofinā šīs nedēļas beigās. Mēs esam izlēmuši koncentrēties vairāk uz produktivitātes attīstību un ne tikai uz izmaksu efektivitāti. Tāpat arī tiks ņemta vērā specifika dažādos nacionālos procesos un tiks uh, respektēti arī juridiskie ierobežojumi. Nacionālās konkurences padomas nav vienīgie jaunie instrumenti, kuru jomā mēs esam pavirzījušies uz priekšu. Tāpat arī padoma ir vienojusies par sarunu mandātu struktūrālu reformu atbalsta programmai, jeb SRSP, balstoties uz to pieredzi, kas ir e, panākta vairākās dalību valstīs, un nolūks ir piedāvāt tehnisku atbalstu dalību valstīm tuvāko gadu laikā, lai varētu stiprināt konkurētspēju izaugsmu darba vietu veidošanu. Un mēs gaidām parlamenta nostāju, lai varam strādāt pie šī jautājuma kopīgi. Tāpat mēs ceram apstiprināt padomus vispārīgo pieju. Uh, Eh, naudas tirgu fondiem, un es zinu, ka parlaments gaida no mums rezultātus, un es ceru, ka es spēšu eh, to apstiprināt rīt, lai mēs varam sākt sarunas par šo tēmatu. Un eh, par vienošanos perspektīvu direktīvā padomē. Kādi vēl ir temati mūsu darba kārtībā? Komisija pēc mūsu lūguma nākus klajā ar darba plānu par eh, terorismu finansēšanas un naudas atmazgāšanas apkarošanu. Un piebildīšu, ka būtisks progress jau ir panākts attiecībā uz esošo juridisko aktu ieviešanu. Un visbeidzot, taksācijas jomā. Pēdējā mēneša gaitā mums ir izdevies pavirzīt uz priekšu vienu no Eiropas prioritātēm, kas ir automātiskā eh, informācijas apmaiņa un eh, esmu pārliecināts, ka šīs nedēļas beigās mēs varēsim vienoties par uh, direktīvu, kas vērsta uz nodokļu nenomaksāšanas samazināšanu. Es aicinu veidot arī uh, Eiropas Savienības melno sarakstu ar uh, trešo valstu uh, jurisdikcijām, kuras nevēlas sadarboties. Tā, tāpat arī ir progress panākts PVN jomā un ir vienošanās. Uh, panākta par PVN noteikumiem, kur tika skatīta padomē jau kopš 2012. gada. PVN eh, darba plāna ziņā mēs esam piedāvājuši vadlīnijas attiecībā uz eh, steidzamiem un vidēja termiņa pasākumiem, lai apkarotu krāpšanos ar PVN. Un es domāju, ka priekšsēdētāji no manas puses tas ir viss. Mēs esam strādājuši krietni, lai radītu iespēju vēl pamatīgāk strādāt nākošās prezidentūras laikā kopā ar parlamentu. Paldies! Liels paldies! Jūs tiešām esat ļoti smagi strādājuši pie ļoti liela klāsta jautājumu. Arī tiešām vēlos uh, pateikt, ka sagaidām arī vēl neformalizēto vispārīgo pieeju arī par um, šo Montero tirgus jautājumu. Un arī ļoti svarīgs jautājums par uh, konkurēt spējas valdēm, arī paplašinot šo aptvērumu. Tas viss, ko teicāt uh, šajā sakarā, arī ir ļoti uh, svarīga uh, pieeja. Tad, protams, arī sagaidām uh, secinājums par banku savienību līdz šīs nedēļas beigām. Lielas paldies! Un tagad runātājs saraksts uh, Delangas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, nu varbūt esmu tāda kalvinistiska savā pieejā, un priekšsēdētājs saka, ka uh, Viņi strādā smagi un strādās vēl smagāk, no ETP par to tikai priecājas. Esat sveicināti šeit e ekonomisko lietu komitejā. Jūs esat vadījis ļoti ambiciozu Nīderlandes prezidentūru, bet sagaidīsim un arī vēlamies ar jums tikties šeit vēl biežāk, arī kā Eiropa grupas priekšsēdētāja lomā. Viena lieta, kas mani. Uh, Eh, sāšauba ir par to, ko sakāt žurnālistiem attiecībā uz komisijas uzticamību par izaugsmus un stabilitātes paktu. Vai jūs arī eh, par šo arī specifiski esat runājis ar Eiropas komisiju un kā uz to reaģē pati komisija, kādēļ jums šis jautājums ir tik svarīgs? Būtu ļoti labi to dzirdēt, jo, jā, mēs piekrītam tam, ka uh, jānodrošina, lai šī bāze un pamats, uz ko balstāmies savā darbā, paliktu nemainīgs. Vēlos arī koncentrēties tagad uz ECOFIN un EDIS. Rītdien būs arī darba dokuments, ko būs izstrādājis šeit Eiropas parlaments. Tiešām tas bija liels izaicinājums. Uh, lai atspūgļotu visas dažādās nostājas, kādas ir Eiropas parlamentā, nemaz nerunājot par saistītiem jautājumiem. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Jūs sacījāt burtiski, ka sagaidāt piekdien jau vienošanos par to, kā turpināsies darbs nākamo gadu laikā. Izklausās, ka tas tiešām ir tāds jau kā darba grafiks un ceļa karte, lai pilnībā īstenotu ēdišu un uguldītāju apdrošināšanas instrumentu. Vai jūs varētu nedaudz precīzāk par šo izteikties? <clears throat> Jūs arī minējāt to, ka IVRD nav īstenojuši jo, um, visas dalība valstis, kad jūs sagaidāt, ka tas tiks izdarīts, jo es domāju, ka tas palīdzēs uh, arī izveidot visu šo pamatu, uz kā strādāt tālāk. Tālāk par uh, šīm uh, programmām, kas iet rok rokā. Kā mēs varam nodrošināt to, ka riska samazinājums tomēr attīstās pietiekam ātri? Uh, Bet, eh, ja tas nenotiek, tad neattīstās ēdīs, eh, paplašinātā decentralizētā īstenošanas sistēma. Tad, tad Eiropas nogodījuma apdrošināšanas sistēma. Ņemot vērā arī starptautiskos uh, eh, notikums. Okay, thank you very much. Um, the first topic is about... Paldies par komisijas loma un stabilitātes izaugsmas paktu šeit arī skaidri izteicos. Esmu ļoti satraukts, kad ir vienošanās, kas ir noslēgts starp mums visiem, tad, protams, ir ļoti svarīgi, lai mēs visi ievērotu savus solījumus un saistības. Protams, ir elastība un ļoti labi, es esmu par elastību, īpaši runājot par struktūrālām reformām, man problēma ar elastību nav. Taču šeit komisijas loma ir fundamentāli svarīga. Ja e, dalībvalstīm ir sajūta, ka komisijas lēmumi ir grūti saprotami un grūti pāredzami un nav objektīvi, uh, tad iespējams, ka arī šeit ir pat nošķīrums starp lielajām un mazajām dalību valstīm. Tās tiešām ir pamatotas un lielas bāžas, un Eirogrupas sanāksmēs es tiešām to jūtu, ka nu, ministri kļūst bažīgi attiecībā uz šādu komisijas rīcību. Komisija ir jāsaprot, ka pakts ir viņu rokās. Komisijai ir jārauga un jā uzrauga šis pakts. Un ja cilvēkiem ir sajūta, ka ir dažādas attieksmes pret dažādām dalību valstīm, tad m, mm, kļūst aizvien sarežģītāk prasīt no mums visiem ievērot mūsu saistības. Lūk, esmu to arī skaidri pateicis. Es to teicu arī komisijai. Komisija ļoti labi arī zina manu viedokli, un komisija arī piekrīt, ka viņiem ir jāspēlē svarīga loma, un viņiem tas ir jādara uh, ļoti objektīvi. Vispārīgi, jā, tad mēs varam teikt, ka esam vienisprātis, bet nu katru reizi, kad man ir pamats bažīties, es arī šūjas bažas paudīšu jo Mario Draghi šo paktu sauc par uh, uzticības ankuru, un šeit nerunāja par uzticību tikai no ārējās pasaules finanšu tirgiem Eirozonā, tā ir arī uzticība mūsu vidū, starp mums. Tad nu būsim arī ļoti piesardzīgi attiecībā uz to, par ko esam visvienojušies, par ēdis, Eiropas noguldījuma apdrošināšanas sistēmu. Jā, tas, par ko mēs šeit runājam, tā ir ceļa kārte, tas ir arī vārds, ko mēs izmantojam. Um, nu, kopš 14. gada Tātad 2024. gadā Banka Savienība tiks noslēgta, izveidota arī vienotais regulējuma fonds tiks izveidots, būs arī šis backstop. Jā, man arī ir sajūta, ka Eiropas nogodījuma apdrošināšanas sistēmai arī ir jātiek izveidotai, bet nu par to vēl jāvienojas tad kā mēs tiksim līdz 2024. gadam? Te ir jāizdara vēl ļoti daudz darba, tādēļ mūsu pieeja tāda, ka tur ir nepieciešams līdzsvars, ir jābūt starp savienojumiem, jāstrādā pie dažādiem jautājumiem paralēli jāuzlabo banku darbs, jāsamazina riski bankās, tajā pat laikā jāintegrē aizvien vairāk finanšu regulējums uh, un apdrošināšanas sistēmas. Ja, protams, jūs gribat vairāk detā, detaļu, bet es vēl nevaru jums sniegt visu šo detalizēto informāciju, mēs pie tā strādājam, bet man ir iemesls domāt, jā, ka tas tiks izdarīts tas, tā būs ceļa kārte nākamajiem gadiem. Mums ir daudz vēl darāmā, jums tas ir jāsaprot, mums tas ir jāsaprot. Jūs jau, jau ļoti labi zināt, cik sarežģītas ir šīs sarunas, cik daudz un dažādu ir interešu šajā, protams, ļoti aktuālajā jautājumā. Mēs savienosim ap šīs darba kārtības, progresēsim. Un tātad mūsu mērķis ir svarīgais 2024. gada datums. Thank you. Paldies, Pervenģi Beres. Paldies, priekšsēdētāji. Dezablum kungs. Tas, kā jūs runājat par komisijas lomu, piemērojot stabilitātes paktu, vai jūs ar to gribat pateikt, ka komisija būtu patvaļīgi rīkojusies noteikumu piemērošanā? Jo, nu, lai valdītu šī jūsu uh, vēlamā uzticība, jums ir arī ļoti skaidri jāpasaka, vai ar to gribat pateikt, ka komisija nav korekti piemērojas noteikumus. Otrakārt, jūs runājat arī par nacionālajām konkurētspējas valdēm, par to notiek sarunas padomē. Vai jūsuprāt, tas ir normāli, ka Eiropas parlaments netiek iesaistīts šajās diskusijās, ņemot vērā, ka tas kļūs par vienu no svarīgākajiem pīlāriem uh, lai ekonomiskā pārvaldība vispār varētu tikt īstenota. Tālāk par Edis. Jūs atbildējāt kolēģijai Vesterē de Langai, taču vakardien mēs uzklausījām arī Danielu Nui no uzraudzības uh, mehānisma, kur mums norādīja, cik svarīgs patiecībā ir šīs likumdošanas uh, punkts, lai nodrošinātu finanšu tirgu stabilitātu un līdzsvaru. Vai jūs nebažījāties par to, ka. Uh, Eh, šī ceļa kartē, uz ko atsaucties, ir pārāk lē, lēna, lai nu, varētu nodrošināt uzticību Banku Savienībai. Varētu rasties arī risks par to, ka netiek pilnībā izveidot Banku Savienību, un tas varētu arī vājināt visu pārējo, kas jau ir izdarīts otros, eh, divos pārējos pīlāros. Paldies, Beres kundze! vai komisija piemēro noteikumus pareizi. Nu, ja nē, tad uh, ekofinam uh, nevajadzētu tam piekrist, nu tā mēs darbojamies, tā mēs strādājam. Taču, jā, ir bijušas bāžas par uh, CSRs, par uh, valstu specifiskajām rekomendācijām Spānijai un Portugālei. Uh, Un tas raisīs ir daudz jautājumu par to, vai tad noteikumi ir vai nav piemēroti korekti. Par to diskutēsim Ekofinā. Arī komisijas priekšsēdētājs runāja, kādēļ pret Franciju vajadzētu izvērst citādāk attieksmu un kādēļ vajadzētu citādāk attiekties pret Franciju. Tas nav tas, ko es domāju, to teica komisijas priekšsēdētājs, ka Francija ir pelnījusi citu attieksmi, jo tā ir Francija. Un es gribētu saprast, kādēļ izskan šādi komentāri. Un arī citas dalībvalsts vēlas saprast, kādēļ izskan šādi komentāri, un tas sasaucas, jā, ar bažām, kas ir mazajām valstīm, ka vienkārši pret lielajām valstīm tiek piemērota citā attieksme, un tas nav labi. Nē, te mēs runājam par savstarpēju uzticību. Komisija ir jābūt piesardzīgai, komisija ir jāuzrauga pakts un noteikumi, lai nodrošinātu spēcīgu sadarbību un uzticību. Uh, par uh, konkrēt spējas valdēm <clears throat> un parlamentu lomām. Jā, man būtu bijis uh, jābūt daudz uzmanīgākam pret šo, es domāju, bet esam jau par to iepriekš diskutējuši. Vai tad parlaments nespēlē nevienu lomu šeit? Nē, diemžēl. Nu, tad jā, par komisiju varbūt aprunājiet arī eh, šo jautājumu. Es īsti nezinu, kādēļ Eiropas parlamentam te nebūtu nekas sakāms, bet varbūt ir kādi juridiski apsvērumi, par kuriem es nezinu. Es to izskatīšu. Banku savienība, ka darba grafiks un darbs notiek pārāk lēni, jā, bet nu, mums ir jāizveido noregulējuma fonds. Uh, tad, ko tad īstermiņā mēs arī varam darīt, lai bankās būtu pietiekami daudz fondu, tas pēc arī attiecas uz šo noguldījumu fondu. Un ir vēl jātiek galā ar visu šo banku mantojumu Ja mēs gribam arī risināt uh, suverēno obligāciju koncentrācijas jautājumu, es nedomāju, ka te būtu jāsteidzas. Nu, ar šo pagātnes mantojumu ir vēl jāstrādā, tas viss ir jārisina, tam ir nepieciešams laiks. Tad arī mēs noslēgsim Banku Savienību. Thank you. Paldies. Mans Luke. Es runāšu vāciski. Desablom kungs, Vācijā mēs arī novērtējam tos, kas ir smagi strādājuši, ne tikai kalvinisti, bet mēs novērtējam tos, kas strādā pareizajā virzienā. Un te nu man ir šaubas attiecībā uz Banku Savienību. Kā pamatojumu es tagad dzirdu, ka katrs pilsonis. Uh, Katrs pilsonis ir pelnījis baudīt līdzīgu aizsardzību attiecībā uz saviem noguldījumiem, bet es domāju, mēs to varam sasniegt arī citādi. Uh, nevis ieviešot šādu te, eh, apdrošināšanas sistēmu. Proti, mēs varētu izmantot konkurētspējas risinājumu. Proti, ja mēs dodam iespēju katram pilsonim, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņš ir, eh, tātad eh, piekļūt bankā jebkurā citā valstī vai arī bankām attiecīgi darboties tajās valstīs, kurās viņi vēlas, un tad katrs var izvēlēties. Mans jautājums, kāpēc jums eh, nepatīk eh, šāds te risinājums tā vietā, lai atbalstītu ēdis? Eh, kas pavisam skaidri ir saistīts ar riskiem, tātad morālo risku un tāpat arī um, tie ir konkurences jautājums starp tām bankām, kas ir Banku Savienībā un tām, kas nav. Tāpēc, eh, nu, man rodas bažas par eh, šādu te apdrošināšanas sistēmu. Tātad, kāpēc mēs nevarētu izraudzīties drīzāk šo te konkurences risinājumu? Ne. Un otrs jautājums pavisam īsi. Jūs pieminējāt, ka padome ir strādājusi pie um, pievienotās vērtības nodokļa bet jūs to detalizēti neizklaus, neizklāstījāt, un es, man būtu jautājums par tā dēvēto reverse charge. Proti, vai ir strādāts pie tā, lai noskaidrot, kuras dalībās var izmantot šo te reverse charge un kuras ne? Paldies. Um, thank you. Um, taking the, uh, Liels paldies runājot par šo te uh, konkurences risinājumu, tas ir ļoti interesants, bet man šķiet, ka neatkarīgi no tā, par kuru valsti mēs runājam, par kuru banku pilsoņi ir pilnīši vienu to pašu aizsardzību. Un, protams, e, patērētājiem ir jābūt iespējai brīvi izvēlēties to banku, kur viņš vēlas. Un es domāju, ka mēs ļoti daudz varētu darīt, lai palīdzētu patērētājiem pāriet no vienas bankas uz citu. Uz to mēs raugāmies arī uh, manā valstī. E, starp citu, tādā gadījumā būtu. Uh, nepieciešama daudz lielāka caurskatāmība patērētājiem, lai viņi varētu saprast, kurai bankai viņi var uzticēties un kurai nē. Es domāju, ka uh, daudz patērētāji to pat neapzinās un neko nezina. Tātad, tā kā patērētājiem ir grūti to izprast un pilnībā izvērtēt risku, kas ir saistīts ar bankām, mums ir jāspēlē ļoti spē, e, spēcīga loma, tāpēc mums ir nepieciešams uzraugs un arī kapitāla prasības un aizsardzības mehānismus, lai mēs varētu aizsargāt patērētājus neatkarīgi no tā, kur viņi darbojas. Bet Kā jebkurā apdrošināšanas sistēmā mēs, protams, varam vēlēties, lai tā būtu spēcīgāka un mums var būt dažādas apdrošināšanas sistēmas. Bet, iespējams, ja jūs vēlaties iesaistīties manā apdrošināšanas sistēmā, jūs vēlaties vispirms uzzināt, kādi ir riski Un um, arī, ja Delāngas kundze mūs uzaicina pievienoties savai apdrošināšanas sistēmai, mēs vēlamies zināt, kāda riska ar to ir saistīta. Tātad, jā, ir labi argumenti, kas ir par kopīgu Eiropas uh, apdrošināšanas sistēmu kopumā, bet ja jūs vēlaties iesaistīties šajā sistēmā, tad jums, protams, ir jātiek galā ar risku, kas parādās banku bilancēs. Tālāk par pievienotās vērtības nodokli. Par šo te apvērsto maksājumu, reverse charge. Dažas uh, valstis spēcīgi argumentē, sakot, ka dažām valstīm mēs ļaujam eksperimentēt ar šiem jautājumiem. Nu, mēs vēl neesam pieņēmuši lēmumu, Piektdien ir paredzētas diskusijas, un uh, komisija uh, sniegs mums konsultācijas arī par juridiskiem aspektiem, bet katrā ziņā mēs nopietni apsveram šo jautājumu. Paldies, Silvija Glāra. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, paldies, ka esat uh, ieradies. Jūs zināt, cik lielā mērā mēs novērtojam to, ka jūs esat ieradies, lai apmainītos viedokļiem ar mums. Vispirms. Uh, pateicību. Pateicību par to, ka jūs izteicāties par Junkeru paziņojumu par Franciju, un es to saku kā Francijas pārstāvi. Un, eh, ja mēs izmantojam 6. pantu 1789. Eh, eh, gada deklarācijā, sakot, ka likums ir viens visiem, nu, jūs noteikti varat uz to atsaukties. Mans jautājums ir. Uh, īsi, vai jūs piekrītat Švābas kungam, kas saka, ja uh, Briti nobalsos par izstāšanos, tad in ir in un out ir out? Um, do I agree with in is in, out is out? Nu, vai es piekrītu tam, ka in is in and out is out? Jā, kopumā es tam piekrītu. Bet vispirms pozitīvs komentārs. Um, Arī Nīderlandē ir notikuši vairāk referendumi. Un eh, kas nedarbojas, proti, ja mēs eh, biedējam balsotājus un sakam viņiem, kas notiks, ja viņi izdara noteiktu izvēli. Es nedomāju, ka tā ir laba pieeja. Tāpēc es cenšos, nu, varbūt Britu eh, vēlētājs tas īpaši neinteresē, bet es teiktu, ka ir ļoti spēcīgi argumenti par Eiropas sadarbību, un tas ir Britu interesēs vairāk iemeslu dēļ. Piemēram, viens no svarīgākiem jautājumiem, kas parādās debatēs pirms referenduma, ir imigrācija, un imigrācijas problēma nebeigsies, ja jūs izstāsieties no Eiropas Savienības. Apvienotajai karalistei un Francijai eh, joprojām būs jāsadarbojas, teiksim, lai risinātu jautājumu par eh, tunels eh, Lamanšu šaurumā. Uh, Tāpat arī uh, būs joprojām jāstrādā pie imigrācijas jautājumu uh, eh, Turcijā un reģionā kopumā. Tāpēc sadarbība ir arī Britu interesēs. Un, starp citu, man šķiet, ka nepietiek ar to, ka Lielbritānija joprojām paliek Eiropas Savienībā. Es vēlētos, lai beidzot Lielbritānija kļūtu par aktīvu dalībvalsti un tik tiešām mēģinātu mainīt to, kā mēs darbojamies un strādājam. Uh, Bet Lielbritānija kļūst ar vien pasīvāk. Tā ir tādās kā aizsarga pozīcijās. Es vēlētos, lai tā būtu vairāk ofensīva. Es vēlētos atgriezties pie viena jautājuma. Es nevēlējos nevienu iebiedēt, es vēlējos vien pievērst jūsu uzmanību tam, ka miljoniem Eiropas eh, pilsoņu citās dalībvalstīs um, kas apsver, kā šis referendums un tā rezultāti ietekmēs viņu dzīvi. Tātad, manuprāt, mēs pārāk daudz koncentrējamies uz vienu valsti, un mēs pilnībā aizmirstam par citu valstu pilsoņiem, jo tas tiešām rada bažas un bailes arī citu vietu Eiropas Savienībā. Jā, komentārs vietā. Lieliski, saka priekšsēdētājs. Dimitris Papadimoulis. Dimitris Papadimoulis. Es uzdošu jautājumu grieķiski. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάισεμπλουμ για την παρουσία σας. Paldies, Ντάισεμπλουμ kungs, par to, ka esat ieradies. Ja es pareizi atceros, tad pēdējo pāris gadu laikā jūs pirmo reizi savā ievadrunā nepieminējāt Grieķiju pirmo reizi divu gadu laikā. Manuprāt, tas ir apsveicami, jo tas parāda, ka Grieķija vair, vairs nav e, tātad e, šajā te saraksta augšgalā, bet jūs esat arī Eirogrupas prezidents, un pēc pāris dienām Eirogrupa tiksies uz kārtējo sanāksmi, tāpēc es vēlētos uzzināt, kādus lēmumus jūs pieņemsiet attiecībā uz Grieķiju pēc pāris dienām. Un visbeidzot, vai tiks uh, atbloķēts šis uh, pēdējais, šī pēdējā aizdevuma sadaļa. Un visbeidzot, Dombrovs kungs un Moskavisī kungs pirms pāris dienām uzstājoties Eiropas parlamentā paziņoja, ka viņiem ir pamats uh, cerēt, ka tūdaļ pēc brīvdienām, pēc vasaras brīvdienām tiks uzsāktas sarunas ar Eh, aizdevējiem par to, kā atvieglot šo aizdevumu. Vai jūs uh, piekrītat tam? Un, starp citu, Dombrovskis teica, ka tas, kas attiec uz 2018. gada aizdevumu, tad komisija ir paredzējusi saprātīgākus uh, šos te uh, primāros pārpalikums nekā sākotnēji tika paredzēts. Jo sākotnējās aplēses nebija realistisks attiecībā uz šiem tie desmit gadiem. Finanšu ministrs aicina aizdevējus mobilizēt savus spēkus, lai um, samazinātu Grieķijas parādu. To pieprasa arī Startautiskais valodas fonds runa ir par 1,2% uh, likmi, lai varētu Grieķijā uzsākt ekonomisko atvesaļošanos un lai investors saņem signālu par to, ka situācija uh, stabilizēs un normalizēs. Paldies! Liels paldies par jautājumiem! Un formāla atbilde, protams, ir tāda, ka es šeit esmu ekofin priekšsēdētājs un nerunāšu par Eirogrupu, bet nu labi, tā es neteikšu. Tāpēc vienkārši atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Jā, taisnība, es nepieminēju Grieķiju, tāpēc, ka tīri formāli mēs runājam par ekofinu, bet ir vēl arī kāds cits iemesls, uz kuru, es domāju, jūs norādījāt, proti mēs esam iegājuši citā fāzē. Eirozonas uh, dalībvalstis padziļināti pievērsās Grieķijai pagājušajā vasarā, kad bija tik tiešām uzticēšanās trūkums, bet tagad mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu, mēs strādājam ļoti konstruktīvi. Protams, joprojām ir viedokļu atšķirības, arī atšķirības par to, kādai vajadzētu būt pareizai pieeja, bet mēs ļoti konstruktīvi strādājam kopā, un es domāju, ka balstoties uz to, mēs kā ESM uh, vadības padomu varam noteikti uh, eh, pieņemt pareizos lēmumus šonedēļ, jo viss priekšnoteikumi tam ir izpildīti. Tālāk. Vai būs eh, specifiskāka ceļu kārte uh, eh, attiecībā uz parādiem pēc vasaras? Atbilde ir nē. Mēs esam izklāstējuši šo te ceļu kārti. Nu, šķiet, ka tas ir vārds, kas tagad ir visu mutēs. Mēs par to runājam. Tātad Mēs to izklāstījām, um, sasniedzot vienošanos uh, pagājušajā mēne, mēnesī, proti mēs paraudzīsimies uz uh, to, kā šis uh, parāds tiek pārvaldīts, paraudzīsimies uz procentu likmēm, lai atvieglot šo parādu slogu turpmāko gadu laikā. Uh, Tātad eh, šādus pasākums ir iespējams eh, īstenot jau sākotnēji. Tālāk mēs domāsim par specifiskiem pasākumiem, un to apjoms būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā šis parāds eh, būs ilgspējīgs attiecīgajā brīdī. Un laika posmā pēc tam mēs esam gatavi darīt vairāk, ja tas ir nepieciešams. Tunars kungu uzdotais jautājums ir par šiem te, uh, 3,2%, vai tas ir realistiski, vai tas ir pārlieku augsts. Mēs vienojāmies, ka 3,5% vidēji ilgtermiņā nav realistiski, tāpēc mēs esam paredzējuši šo te uh, primary surplus uh, samazināt turpmāko gadu laikā, bet neuzsāksim šīs debatas no jauna pēc vasaras brīvlaika. Un uh, Nākamais solis būs tad, kad Startautiskais valūtas fonds gatavos savu uh, padomas lēmumu. Un uh, Startautiskajam valūtas uh, fondam būs jāpieņem savs lēmums, un tad mēs attiecīgi rīkosimies. Paldies! Paldies! Tagad Filips Lamberts. Labrīt, Aisalbo kungs par Edis. Jāsaka, esmu nedaudz vīlies. Nu, Es cerēju vairāk no Nīderlandes prezidentūras, un es domāju, ka jūs ļoti um, godīgi runājāt par to, kāda ir jūsu nolūka prezidentūras sākumā. Bet jāsaka, es esmu vīlies. Protams, ka viss nav prezidentūras rokās, bet attiecībā uz ēdis šķiet, ka ECOFIN vēlas, um, lai komisija atgrieztos izējas punktā. Es saprotu, ka tas ir jūtīgs jautājums, un pie tā ir jāstrādā uh, ļoti piesardzīgi, un mēs Eiropas parlamentā arī nestrādājam eh, strauji, bet tad, kad jūs runājat par 2024. gadu, nu, tas man satrauc tālāk. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas šī pakotne pavisam godīgi. OECD jau nesedz visus jautājumus. Un tagad uh, tiek um, vēl atšķaidīts šis te priekšlikums. Un Man rodas jautājums, kas gal galā paliks no šīs te ambiciozās eh, darba kārtības. Man ļoti žēl, ka jums nav tik daudz sakāms, kā varbūt Ēriks Vībers, jūsu kolēģis, eh, kas ir valsts sekretārs nodokļu jautājumos, jūs zinat, par ko, ko es runāju. Tātad viņam ir vairāk teikšanas nekā uh, jums. Katrā ziņā viņa viedokļi izskan skaļāk nekā jūsējie. Tālāk par noteikumiem. Es piekrītu, jo mums ir noteikumi, un ja mēs vēlamies, lai būtu uzticība šiem noteikumiem, tad tiem ir jādarbojas. Bet no otras puses, ja šie noteikumi ir sagatavot tādā, tādējādi, ka tie ir kontraproduktīvi, tad varbūt mums ir jāsaprot, vai tie vispār ir pareizie noteikumi. Nevis par to, vai vispār noteikumi ir vajadzīgi, bet vai šie ir pareizie noteikumi. Un es esmu pārliecināts, ka um, ekonomiskās pārvaldības noteikumi ir procikliski un bieži vien ties padara situāciju vēl sliktāku, un tā vietā, lai to atzītu, mēs brīvi spēlējamies ar šiem noteikumiem, un man tas nepatīk. Nu, man drīzāk patiktu, ka mēs mainām noteikumus, ja tie nav pareizi, un tie mums neļauj sasniegt mērķi, bet uh, nevajadzētu izturēties tā, it kā nu, mēs, tos nepie, mēs tos patiesībā nepiemēram, tāpēc, ka mums tie nepatīk. Paldies, Lambēr kungam! Jūs esat vīlies, un es to novērtēju kā lielisku komplimentu. Paldies jums, jo jūs gaidījāt no Nīderlandes prezidentūras daudz vairāk. Nu, mēs gluži vienkārši vēlējāmies jums izdabāt, bet mums vēl ir palikušas pāris dienas. Varbūt, ka vēl varam uh, uzlabot šo gala atzīmi, kur mums piešķirsiet. Jūs teicāt, Ēdis, mēs sūtām komisiju atpakaļ izējas punktā. Es nedomāju, ka tas tā ir. Ja mēs runājam par visu šo ceļu kārtu un par to, kā mēs varētu spērt nākamos soļus turpmāko gadu laikā, tad tehniskais darbs eh, padoms līmenī jau ir paveikts par šo ēdis priekšlikumu kā tādu. Tātad padome turpina darbu, balstoties uz šo priekšlikumu. Vai e, tas tiks mainīts sarunās? Jā, protams, bet tas nenozīmē, ka mēs pilnībā atgriežamies pie komisijas, ka mēs pilnībā aizsietumu komisiju e, izaisa punktā. Jūs izteicāt bažas par 2024. gadu. Nu, man tas nesatrauc, par to jau esam vienojušies padomē. Proti, ka noregulējuma fondam ir jābūt pilnībā izveidotam līdz 2024. gadam. Un es domāju, ka ir pamats teikt, ka līdz tam laikam eh, banku savienība ir jābūt pabeigtai. Bet tam ir nepieciešami vēl arī citi elementi. Tie, kurus mēs izklāstījām, kur ir šie elementi, kas ir nepieciešami, kā mēs centīsimies tos sasniegt, kā varam panākt politiski līdzsvarotu rezultātu. Un šī ir, tā, šī ir slavenā ceļu karta. Tālāk jūs teicāt, ka esat vīlies attiecībā uz nodokļu jautājumiem. Nu, dodiet mums vismaz iespēju. Mēs būtu varējuši to atrisināt padomē jau pagājušajā mēnesī. Protams, ja mēs būtu piekāpušies visos jautājumos, eh, ministri eh, teica, nu, varbūt atteiksimies no šīs daļas vai šīs daļas. Un es teicu, jā, mēs, protams, varam pavisam vienkārši vienoties, eh, atsakoties no tā visa, un es iznāku no sarunu telpas un saku, lūk, vienošanās, bet tajā vairs nekā nav. Tāpēc es domāju, ka Mēs darām ļoti daudz, un Eiropas Savienībā joprojām ir uh, vadošā loma īstenojot BEPS. Tālāk par noteikumiem pilnībā piekrīt jums. Ja jums šķiet, ka noteikumi ir kontru, kontraproduktīvi, tie nav pareizi izveidot, tad tie ir jāmaina. Tās ir godīgas debatas, un par to mēs runājām arī Ekofin sanāksmē Amsterdamā. Uh, proti kā darbojas šie fiskālie noteikumi, struktūrālais deficīts, tā indikātori saistībā ar citiem indikatoriem un cik grūti ir saprast uh, un politiski ietekmēt to visu. Tātad mums bija ļoti interesantas debatas, un komisija vēlāk šogad nāks klajā ar priekšlikumu par to, kā mēs varētu mainīt šo indikātoru kopumu. Un jo īpaši, uh, lai izmantot profilaktiskos pasākums. Jā, varbūt mums ir jāmaina noteikumi, varbūt tie nedarbojas pienācīgi, bet ja mums ir noteikumi, kas ir ierakstīti likumdošanā, tad uz komisiju gūstas uh, formāls pienākums īstenot savu juridisko lomu, un tas ir jādara pēc iespējas objektīvāk, izmantojot fleksibilitāti un visu, kas ir viņu uh, rīcībā. Bet godīgi un objektīvi. Tas ir vienīgais. Bet es piekrītu jums, ja mums nepatīk noteikumi, mainīsim tos un tad piemērosim. Paldies! So it's news, this one. okay. Uh, Marko Valli. Marko Valli, paldies priekšsēdētāji. Es pateicos arī Eirogrupa priekšsēdētājiem, Nīderlandes finanšu ministram par to, ka esat šodien ieradies mūsu, mūsu sanāksmi. Jūs runājāt uh, par uh, uh, ceļa karti, koncepts, kas tagad ir ļoti modē pēdējo mēnešu laikā. Arī piecu priekšsēdētāju izstrādātā ceļu karte. Ceļa karte. Tad arī banku savienība. Visi grib banku savienību, kas neutralizēs finanšu spekulāciju, taču problēma ir tāda, ka tas, kas tiek izveidots, tā nav banku savienība, kas uh, mazina šo problēmu, bet tieši palielinās to Eiropas kapitāla tirgos un arī tagad. Uh, um, Televīzijas apritē arī vērtspapīrošana, ko jūs tagad mēģinājāt eh, mainīt ar tādu jaukāku nosaukumu, lai cilvēkiem tas kļūtu pievilcīgāk, taču uh, patiesībā tas palielinās problēmas. Arī banku riski, kas uh, balstās uz kļūdainiem kritērijiem, piemēram, risks uh, arī kā tāds tiek atzīts arī valsts parāds. To nevar salīdzināt ar lielāku risku, ko rada finanšu spekulācija, derivātiem un tam līdzīgi. Ir jāsaprot, nu kādā virzienā jūs ejat, vai jūs ejat vairāk cilvēku interesēs vai banku lobiju virzienā. Un, protams, kā es redzu, ka jūs ejat tieši banku lobiju interesēs. Uh, Un tālāk arī par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Jūs teicāt, ka ir valstis, kurām, kuras nepiekrīt gluži komisijai un arī parlamentā par uh, paktu. Jūs teicāt, ka Nīderlanda ir par šo, bet ir valsts, citas valstis, kuras ir pret. Tad par ceļu kārti joprojām piec priekšsēž šo ceļu kārti pēc, kāpēc Brexit referenduma būs šis fiscal capacity, eiro zonas eh, budžeta ceļa kārta. Jūs par to nerunājāt. Vēlos paskaidrot cilvēkiem, mums eirozonā ir tātad Vācija, kas iznīcina iekšējo tirgu, tur ir milzīgs pārpalikums. Es gribētu zināt, vai fiscal capacity arī tiks prasīt, prasīts lielāks ieguldījums fiskālajā kompetē arī no Vācijas puses tieši. Those are quite difficult questions for me, uh, Mr. Vali. Valīkungs, šī ir sarežģīta jautājuma, varbūt tāpēc, ka es nelīdz galam tos saprotu. Jūs sakat, ka Banka Savienība dovedīs pie jauniem finanšu produktiem ar skaistākiem nosaukumiem, es nezinu par kādiem produktiem jūs runājat, jūs koncentrējaties uz uh, Es gribu runāt par kapitāla tirgus savienību, saka jautājumu uzdevējs. Atbilde. Domāju, ka jaut, jūs jautājums bija, vai jūs klausāties banku lobiju vai pilsoņus. Es domāju, ka pilsoņu interesēs ir drošas bankas, kurām tie var uzticēties un kuras nav jāglābja nodokļu maksātājiem eh, brīdi pa brīdim suverēnais parāds Eiropā ir pieaudzis pēc krīzes, un viens no iemesliem šeit ir bankas, tāpēc mums nopietni ir jāseko banku riskiem saprātīgā, iespējams pakāpeniskā veidā šos riskus samazinot. Lai mūsu bankas būtu veselīgas, spēcīgas, varētu uzmenties pašas savus riskus un būt atvērtas uzņēmējiem, patērētājiem un it īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tā, Par to mums ir jādomā. Edis vai Teks, par jūs runājāt, kuras valstis ir pret? Galvenais no prezidentūras viedokļa ir panākt maksimāli labu un efektīvu vienošanos. Un mēs palaidām garām procesu apvienot valstis pie citiem tematiem. Un visbeidzot, jūs norādījāt, ka Vācija ir liels pārpalikums, um, bet tā nav vienīgā valsts ar pārpalikumu. Taču es palaidu garām attiecību ar fiskālo kapacitātu. Es uh, tiešām nesapratu jautājumu, tāpēc man ir ļoti grūti uz to atbildēt. Uh, es. Jūs esat eh, savu laiku iztērējis, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs Bernārs Mono, finanšu ministra kungs. Es gribētu runāt par Eiropas ekonomikas pārvaldību, par mūsu un jūsu valsts finansēm jūsu deklarācijas, kas izskanēja mēdījos, intervijā Figaro jūnija sākumā jūs nosodījāt Briseles intūdiens pret Parīzi. Eiropas komisija sevi diskreditē, nepiemērojot Francijai stabilitātes pakta noteikto budžeta disciplīnu 3% apmērā. Francijas um, nodokļu pārvalde vēlas iekasēt 1,6 miljardus eiro no Google frēnas bet jūsu valsts un īrija eh, nav, nemaksā nodokļus pateicoties finanšu montāžai, ko dēvē par holandiešu sviestmaizi. Katru gadu tie ir simtiem miljārdu fiskālo zaudējumu, ko cieš mūsu. Um, ko cieš Eiropa. Francijā šādi zaudējumi 30-40 miljārdi. Eh, plūsma caur jūsu valstīm ir tā, kas ir novirzīta no citām valstīm. Un tas ir apstākļos, kad ir nepieciešams eh, domāt par konstruktīviem pasākumiem. Šajā laikā multinacionālās grupas eh, pārdala nelikumīgi gūto peļņu. Uh, Eh, ministra kungs, kā jūs izturaties pret eh, šādu eh, mūsu insti, budžeta ieņēmumu samazināšanu gadu garumā? Ieņēmumi būtu daudz lielāki, ja šāda nodokļa izvairīšanās nenotiktu. Jūs mums pārmetat deficītu un vēlaties noteikti mums stingrot taupību. Uh, Kāpēc mums ir jāuzklausa pārmetumi no politiska vadītāja, kurš pats ir līdzinātājs finanšu montāžā? Um, all... Paldies par komisijas lomu un paktiem šeit um, par Francijas komentēju, jo es nekomentēju atsevišķus lēmumus. Francijai tika piešķirts eh, gadu skaits, lai deficītu samazinātu, un tam ir savi iemesli. Vairākas valsts Eiropas Savienībā ir saņēmušas vairāk laika, lai tiktu galā ar deficītu un atkal izpildītu pakta prasības. Tas ir tīri skaidri objektīvi un. un Tas bija manu piezīmi centrā par nodokļu izvairīšanos. Mēs to apzināmies. Ja Nīderlanda ir visu daļu no problēmas līdz šim, es pieļauju, ka tā tas ir, tad mums ir jākļūst daļai no risinājuma un Tā ir mana attieksme kā finanšu ministram. Mūsu nodokļu sistēma ir devusi iespēju startautiskiem uzņēmumiem izvairīties no nodokļiem ne tikai caur Nīderlandi, ja mums būtu bijuši stingri notiekumi, tie, bū, eh, tie būtu gājuši pa citu ceļu, tādu ir daudz, bet vienīgais veids ir noteikti startautiskus standartus, tos ieviest viscaur Eiropā un tieši pie tā mēs strādājam. Un ja tas pieprasa likumdošanas grozīšanu jūsu vai manā valstī, mēs to darīsim. Un jau šogad mēs mainīsim likumdošanu par inovāciju boksiem, kas ir viens no instruments, kas Nīderlanda ir padarījusi pievilcīgu starptautiskiem uzņēmumiem. Un, manuprāt, tas ir vienīgais veids, noteikt skaidrus startautiskus standartus Eiropas ietvarā, pēc tam stab, eh, nacionālajā likumdošanā, lai mēs ar šo parādību varētu tikt galā. Paldies! Dzēr Janopulos kungs. Paldies! Man ir jautājums, kas attiecas uz Grieķiju un Eiropu kopumā. Un to apliecina strādājošo mobilizāciju Francijā un citur. Šķiet, ka komisija gatavo kopīgus noteikumus, lai noteiktu algus konkurētspējas pamata, Daizelblūma pamats tieši tāpat kā Šeibla un citi. Jūs eh, runājat par Cipras reformām Bet Grieķijas tauta nav ar to mierā, ka ceturto reizi tiek samazinātas pensijas, nodokļi ir pieauguši, e, tiek konfiscētas. Um, um, un atsavinā, tiek atsavinātas mājas, un jūs pa to laiku jūs runājat par tām priekšrocībām un atvieglojumiem lielajiem uzņēmumiem. Jūs uzsāksiet jaunas sarunas otrajam novērtējumam šim rudenim. Grieķijas tauta ir ļoti nobažījusies, man būtu ļoti daudz jautājumu un es gribētu konkrētas atbildes kā tas nāk, ka jūs eh, lemsiet pār darba paketu ar valdību, ko jūs saprotat ar vislabākajām praksēm, vai tā ir eh, masveida atbrīvošanas no darba liberalizācija, it īpaši pēc Eiropas prokuroru slēdziena, eh, kas attiecas uz valstēs bezdarba līmeni, ko nevar samazināt. Ko jūs saprotat ar elastīgāku sistēmu? Un uh, algu noteikšanas sistēmu. Vai jūs vēlaties pilnībā pārskatīt uh, Eh, algu noteikšanas sistēmu pie mums runātājs tiek pārtraukts no priekšsēdētāja puses. Bija ļoti daudz jautājumu. Atbilde. Eh, šie, uz šiem jautājumiem ir nepieciešams specifiskas atbildes, uz kurām es nevaru atbildēt, jo eh, kuras es nevaru sniegt, jo šeit ir runa par darba reformu, un pēc tam, kad tas viss tiek projektēts, tad eh, tas ir jāskata attiecīgi konkrētajā darba grupā, tāpēc es specifiskās atbildes sniegt šobrīd nespēju. Paldies, nākošais runātājs Gunārs Hokmārks. Paldies, es vēlētos runāt par vispārīgo ekonomisko klimatu. Man ir tāds iespējas, ka Mēs vēlamies vairāk runāt par institucionālām izmaiņām nekā par struktūrālām reformām. Ja mēs redzam struktūrālas reformas, mēs izveidojam jaunu komiteju, jaunu ceļu karti vai dažkārt mēs eh, nomainām tos uh, likumus un noteikumus, kurus mēs nerespektējam ar jauniem un citiem noteikumiem, par kuriem nav skaidrība, vai mēs tos respektēsim. Ekonomikā kopš 2007. gada ārvalstu investīcijas Eiropā ir praktiski samazinājušās. Tas ir atkarībā no tā gada, kur mēs skatām. Savukārt citos reģionos tās ir pieaugušas, savienotajās valstīs dubultojušās. Uh, Mums ir investīciju trūkums. Eiropas Savienībā mums ir 10 līdz 15% augstāka nodokļa nasta nekā jebkurā citā konkurējošā ekonomikā vai reģionā. Es gribētu uh, dzirdēt no jums. kādi būtu priekšlikumi, lai mēs veltītu savu enerģiju, lai varētu mainīt ekonomikas priekšnosacījumus, un mazāk runāt par mūsu iemīļoto tematu, kā mainīt institūcijas Eiropas Savienībā, jo nevienas no šīm izmaiņām automātiski neradīs struktūrāls reformas realitātei. Ko mēs varam darīt reāli, lai mēs runātu par Eiropas ekonomiku, Eiropas institūciju vietā? Um, Paldies! Domāju, ka jūs pilnīgi pareizi norādāt, ka mēs ļoti daudz laika zaudējam runājot par institucionāliem jautājumiem. Un, manuprāt, struktūrāls reformas ir prioritāra pieeja, lai uzlabotu produktivitāti Eiropā un lai varētu nodrošināt lielāku izaugsmi. Mēs nevaram akceptēt pašreizējo ļoti lēno izaugsmi. Un mūsu bezdarba līmeni ņemot vērā, mums ir jādomā par iekšējā tirgus padziļināšanu, dodot vairāk investīciju iespēju Un tāpēc mans premjers kopā ar komisijas priekšsēdētāju ir sagatavojuši rakstu, manuprāt, tas ir atrodams Financial Times, kurā skaidri tiek atbalstīt, kurā tiek atbalstīta skaidra apņemšanās finanšu tirgu eh, ziņām. Tad, kad Junker plāns tika prezentēts, tas bija ar trim pilāriem. Vien, viens no tiem bija vairāk investīciju iespēju veidošana, lai investīcijas atgrieztos Eiropā. Pārāk maz progresa ir panākt šajā jomā. Tas pats attiecas uz jūsu pieminēto augsto nodokļu līmeni. Ņemot vērā mūsu darba tirgus darbību, mums ir savs sociālais modelis Eiropā, kuru es kā sociāldemokrāts augsti vērtēju, bet tas ietekmē mūsu darba tirgus mazāk produktīvo darbu. Mums ir jāveic nodokļu reformas, lai cilvēki varētu tikt vieglāk nodarbināti un atgriezties darba tirgu. Šīs ir lielākās reformas, kas ir jāīsteno valstīs, un arī servistozars mūsu valstīs tiek um, ļoti daudz regulēts ir tūkstošiem eh, profesiju, kurās ir grūti iekļūt daudziem cilvēkiem. Mūsu valstīs ir grūti, grūti uzsākt savu, eh, savu biznesu, ir ļoti daudz regulējumu, ļoti daudz um, birokrātijas un daudzas struktūrālās reformas nav populāras, tiek īstenotas eh, mēģinot uzvarēt nākošajās vēlēšanās, bet mums ir jāpatur prātā, ka ja ekonomika attīstās tikpat lēni kā šobrīd, uzvarēt nākošajās vēlēšanās, um, ehm, iespēja samazinās nākošais runātājs Polstāngs. Paldies priekšsēdētāji, es domāju ka šķiet ar manu uzstāšanos mēs noslēgsim šo kārtu. Es ceru, ka mēs varēsim uzlabot komisijas priekšlikumu un noskaidrosim, vai mēs varam iekļaut šeit atsevišķas pārobežu transakcijas. Mans jautājums attiecas uz nodokļu izvairīšanās problēmu. Eiropas parlaments ir pieņēmis ziņojumu, kurā ir norādīts, ka neraugoties uz politiskām atšķirībām, mēs varam vienoties par sistēmisku pieju, lai vērstos pret nodokļu nenomaksu. Vai jūs varētu pastāstīt sīkāk par to, jo esmu nobažījies par to, ka eh, dalībvalstis ehm, piedāvā eh, izmaiņas CFC, šaujible apdraud visu paketi. Bet vai jūs varētu specifiskāk pastāstīt par grūtībām, kuras jūs paredzat? Atbilde. Mana dzīve būtu ļoti sarežģīta, ja es detalizēti skatītu dažādus iebildumus un grozījumus priekšlikumiem. Es eh, vēlos paturēt paketi ticamu un drošu līdz galam. Es nevēlos nākt klajā ar kaut ko, kas ir pilnīgi izšķīdināts un bez ticamības. Mūsu valstīs ir plašas debatas sabiedrībā par nodokļu nenomaksu, par to, cik destruktīva ir nodokļu konkurence starp valstīm. Mums ir jāmeklē atbilde. Mēs visi finanšu ministri ekofinā saskaramies ar šo problēmu, un ja mēs vēlamies lai mūsu pilsoņi un mūsu uzņēmumi maksā nodokļus, tam ir jānotiek taisnīgā veidā, tie ir jāmaksā ikvienam, un e, tur nepieciešami spēcīgi Eiropas standārti. Debates Ekofenā notika debates aizslēgtām durvīm. Es nezinu, vai jūs varētu e, tam sekot, bet e, dos tiekšu nelielu ieskatu nostājās un tematos. Bine. Paldies! Šīs bija tiešām interesantas debatas, kur eh, pieskārāmies pie eh, ļoti liela skaita svarīgiem jautājumiem. Un būtiski arī tas, ko teicāt eh, beigās un ko arī teicāt debašu sākumā, kā uzlabot nodokļu noteikumus, padarīt tos caurskatāmākus, vienkāršākus. Uh, Tad, protams, ir arī deklarācijas paziņojumi, bet, nu, godīgi sakot, uh, es īpaši neredzu, ka te būtu kāda atšķirīga attieksme pret Franciju. Koncentrēsimies arī uz faktiem. Mm, būsim konstruktīvāki. Tad, tad uh, vēlreiz liels jums paldies. Paldies par to, ko darāt. Un ņemot vērā arī to, ka ja te ir vienprātība nodokļu jomā, es atzīstu, jā, ka ir ļoti, ļoti spēcīgs impuls no prezidējošās valsts. Mēs to varam tikai atbalstīt un pateikties par to, lai nodokļu politika būtu vēl ambiciozāka un norādīsim nu, arī uz jauniem izaicinājumiem Eiropas Savienībā, lai varētu efektīvi Uh, risināt uh, problēmu, kas ir saistīta izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Liels paldies! Tad sagaidām arī nākamā ekofina uh, rezultātus un turpināsim mūsu efektīvo sadarbību. Paldies! Okay. Points. Labi, dāmas un kungi, sēstais punkts. Protokols nolīgumams ar Eiropas kopienu un Monāko firstisti, ar ko paredz līdzvērtīgus pasākums tiem, kur noteikti padomas direktīvā 2003-48 referents Andrēs Švāps. Vārds jums. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi un kolēģis. tātad no Eirogrupas uz uh, nodokļu jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi dalībvalstīm. Šajā gadījumā ir runa uh, par vienošanos starp Eiropas Savienību un Monako par uh, šiem te pasākumiem, kas ir iekļauti padomas direktīvā 2348, tātad līdzvērtīgi pasākumi tiem, kas te ir paredzēti. Uh, Nu, kā jūs jau noteikti zinat, Eiropas Savienība ir noslēgusi ar Monako nolīgumu par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu, lai uh, vērstos pret uh, krāpniecību nodokļu jomā. Tātad. Zināmā mērā mm, tas ir papildinājums eh, tiem dokumentiem, kurus pieņemam pēdējo mēnešu laikā par uh, Lihtenšteinu un tātad par pasākumiem, kurus mēs jau veiksmīgi piemērojam attiecībā uz citām valstīm. 22. februārī e, šis nolīguma teksts tika parafēts un e, tas tiks pieņems tik līdz padomu, to būs apstiprinājis. Un sākot ar 1. janvāru 2017. gadā tiks e, organizēta automātiska informācijas apmaiņu par finanšu kontiem sākot ar 2018. gadu. Šī vienošanās ir zināmā mērā atjauninājums uh, eh, 2004. gada nolīgumam, un es priecājos par to, ka mēs varējām aktualizēt šo uh, nolīgumu uh, Un savulaik tika panākta vienošanās par to, ka Monako piemēro līdzīgus pasākumus tiem, kas ir paredzēti minētajā direktīvā. Atjaunināšana bija nepieciešama tāpēc, ka um, 2014. Um, gada decembrī tika atjaunināta uh, direktīva par administratīvo sadarbību, un tāpēc arī, ka mēs uh, ieviešam SAO 2014. gada globālo standārtu. Es priecājos šajā gadījumā tieši tāpat, kā eh, gadījumos, kad mēs pieņēmām līdzīgs dokuments par eh, Šveici, eh, Lihtenštainu un citām valstīm. Mēs vēlamies vērsties pret krāpšanu nodokļu jomā. Tātad tas atvieglos dzīvi arī dalībvalstu iestādēm, kas vēlas izmeklēt uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un tas būs arī iebiedēšanas pasākums, lai cilvēki necenstos noslēpt savus īpašums ārzemēs. Es domāju, ka mūsu interesēs ir panākt to, lai šīs nolīgums pēc iespējas ātrāk tiktu ratificēts, un mēs esam eh, paredzējuši eh, vienkāršo to um, procedūra saskaņā ar 50. pāntu, tāpēc mēs varam pieņemt šo, eh, šo dokumentu bez grozījumiem. Uh, Un es domāju, ka mums nav nepieciešama nekāda skaidrojošie eh, grozījumi, un es nezinu, kāpēc sākotnēji tas tika pieļauts. Es domāju, ka Eiropas Savienības uh, likumdevējam nav uh, jāsniedz vairs nekādi uh, komentāri. Uh, Es domāju, ka tas nav nepieciešams ne no politiskā viedokļa, ne arī no procedūras viedokļa. Mēs izmantosim šo vienkāršu to procedūru tādu, kāda tā ir paredzēta. Un es aicinātu kolēģus atbalstīt šo nolīgumu tieši tā, kā tas ir izklāstīts manā dokumentā. Paldies visiem par uzmanību. Thank you. Paldies. S&D Pērvenš Beres, lūdzu. Paldies. Es atvainojos nu, referenta vārdā, kurš tagad balso industrijas rūpniecības komitejā. Es pateicos Švāba kungam par to, ka ir padziļināti jā šī sadarbība ar Monako firsisti un uh, var nu, tikt noslēgt līgumi, līdzīgi kā ar Andoru, Liechtensteinu, Šveici un San Marino. Un tad tas viss iet arī mums vēlamajā virzienā. Lūk, nedomāju, ka mūsu grupa būs tā, kas radīs problēmas balsojumā. Paldies! Thank you, Sander Lūns. Paldies, Sander Lūns. Paldies, priekšsēdē, paldies referentei. Mēs uh, varam atbalstīt citus failus un arī šo failu. Tas noteikti palīdzēs mums izvairīties no dubultu standartiem, kas tiek piemērot nākotnē. Mēs arī atbalstām šo failu. Paldies! Oui, just rapidement. Gulārs kundze, pavisam īsi paldies Andrēsam par darbu. Ja viņa nostāja mēs varam atbalstīt. Es uzskatu, ka mums noteikti vajadzētu doties uz šo skaisto reģionu, lai uz vietas varētu pārbaudīt, vai tiek piemērot noteikumi. Miguel Viegas. Viegas kungs. Sim, também não, não tenho muito a acrescentar isso. Paldies, man nekā daudz vairs nav piebilstama. Esam atbalstījuši arī līdzīgs referent, eh, līdzīgs ziņojums. Te ejam pareizā virzienā varam atbalstīt. Kāpels kundze. Referentam vēl kas sakāms, lūdzu? Mr. Rapporteur. Jā, Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka viss jau tika uh, eh, pateikt. Šī ir vienkāršotā procedūra, tāpēc te nekas daudz arī nav jāsaka. Bet tā kā mēs runājam par šo jomu, var rasties uh, jautājums par to, kā mēs varētu uh, kopīgi apkop, ko, panākt to, ka dalībās sadarbojas kopā. Mēs, protams, nevaram viņus piespiest. Un to mēs redzējām arī Panamas dokumentu um, gadījumā. Proti, dažas dalībvalsts grib izmantot pašas savas kompetences un nevar tās deliģēt. Tātad mums ir ne tikai jāpanāk vienošanās, bet arī efektīvi jāsadarbojas kopā, lai mēs varētu tik tiešām vērsties pret nodokļu, eh, pret izvairošanos nodokļu um, maksāšanu. Es domāju, ka šis nolīgums ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, bet es domāju, ka mūsu komitejai pastāvīgi jādomā par to, kā mēs varētu panākt efektīvu sadarbību dalībvalstu starpā nodokļu jautājumos. Bet es domāju, ka lielākā daļa kolēģi man piekritīs, un tāpēc es domāju, šī ziņojuma gadījumā nekāda problēma te nebūs. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much. Paldies. Esam noslēguši debatas. Tad nu šodien ir grozījumies teikšanas termiņš. Tad varēsim arī uzskatīt, ka šodien tātad izbeidz termiņš, kad var izrādīt iebildums, un tad 2. jūlijā arī būs balsojums. Tālāk, septītais punkts. Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātu personam, vidējiem mazajiem uzņēmumiem. Ludvigsona kungs ir ziņotājs. Referents lūdzu. Liels paldies! Mēs turpinām mūsu darbu ar uh, Komisija zaļo grāmatu par finanšu pakalpojumiem, privātu personām, mazajiem uzņēmumiem. Šī zaļā grāmata tiešām ļoti interesanti, jo te ir runa par uh, to, kā strādāt likumdošanu dinamiskāk. Vēlos izcelt, ka uh, mēs uh, ņemam vērā ļoti dažādos uh, viedokļus. Tad arī darām nu, visu, lai turpinātu šīs debatas ar ierānu referentiem, lai nu, izstrādātu pēc iespējas konstruktīvāku dokumentu ziņojumu. Projekts ir sadalīts trīs dažādās daļās. Vispirms tiek, runā, tiek runāts par vispārīgiem apsvērumiem, otrajā daļā mēs runājam par to, kas būtu un kas ir jādara īstermiņā, un trešajā daļā uh, Tiek runāts vairāk par uh, um, ilgtermiņa pasākumiem. Ļoti skaidri pateikt, ka ir jāizdara vēl ļoti daudz, uh, tieši runājot par datu apkopošanu, analīzi, un te komisijas kapacitāte noteikti ir jāpalielina ļoti daudzas idejas zaļajā grāmatā īsti nav izceltas. Mums tomēr būtu nepieciešami empiriski dati, lai saprātīgā veidā mēs varētu arī nu, sasniegt jau labāku likumdošanu un vēlos koncentrēties uz pieciem punktiem. Domāju, ka būtu ļoti svarīgi tad arī uh, skatīt šo visu vispirms, ļoti būtiski ir stiprināt spēkus, lai apkarotu eh, diskrimināciju. Iekšējā tirgu pašlaik patērētāji pārāk bieži ir iesaistīti uh, tādā šaurā vietējā tirgu un mazāk iesaistīti plašākā Eiropas Savienības tirgu un patērētājiem uh, tas īsti nav labi, un arī tas nav arī tirgus interesēs. Tādējādi ļoti svarīgi būtu vienoties par to, ka mums būtu jāceļ šī geobloķēšana. Ir arī alternatīvā likumdošana, kas īpaši um, tiek mērķēt uz finanšu sektoru. Un tālāk arī par to, kā darbojas iekšējais tirgus, lai patērētājiem būtu iespēja arī salīdzināt cenas kvalitāti precēm, kas ir pieejams šajā tirgu. Pretējā gadījumā tirgus mehānisms nedarbosies, kā tam vajadzētu darboties. Par cenu un kvalitātes salīdzināšanu te ir daudz reģionālajie vietējie aspekti, bet ar to nepietiek, lai izveidotu efektīvu iekšējo, iekšējo tirgu. Ir nepieciešams tāds arī, piemēram, portāls, kas ļautu cilvēkiem salīdzināt uh, preču cenas un kvalitāti visā Eiropas tirgu. Esmu arī pārliecināts ka šajā sakarā tiešām ir kaut kas jādara. Tādēļ komisiju aicinu izstrādāt rīcības plānu, lai varētu noteikt, nu, kā pie tā nonākt, kā to izdarīt. Arī maksājuma konta direktīva arī varētu būt references punkts. Treškārt par to, kā mēs arī vairāk pozitīvi varētu attīstīt tirgu nākotnē. Te var būt arī dažādi veidi, kā to panākt komisijai un dalību valstīm. Ir jābalstās uz likumdošanu par uh, naudas atmazgāšanu, Tad vajadzētu arī no vienas puses savietot drošības prasības kā un vienkāršākas procedūras patērētājiem. Ceturkārt, arī komisijai ir jāveic visaptvaroša analīze par jebkādu kļūdainu informāciju, kā maldinošu informāciju, kādu varētu saņemt patērētājs par valūtas maiņu. informācijas trūkums var nodarīt milzīgu kaitējumu patērētājiem un tiešām aicinu komisiju nāk klajā ar sāskanīgu risinājumu, lai patērētājs reālajā pasaulē var saprast un kontrolēt pa situāciju pats. Piektkārt, neaizmirsīsim arī piegādātāju daļu. Jādara viss, lai pat mazākie uzņēmumi varētu uh, rīkoties un efektīvi darboties iekšējā tirgu. Ir vairāk pasākumu, kāda varētu palīdzēt, pir, pir, pir, piemēram, koordināta uh, nacionālo kontaktpunktu tīkla izveida. Mēs to varam saukt arī par vienas pieturas aģentūru, kas sniegtu atbalstu vadlīnijas arī kompānijām no citām Eiropas Savienības dalību valstīm iesaistīties pārobežu tirzniecībā. Nu, lūk, Šie pieci punkti, protams, ir tikai daļa no operatīvās programmas, kas te ir jāīsteno, un te arī sagaida, ka zaļā grāmata būs iniciatīvu un priekšlikumu pamats. Uh, strādājot pie citiem elementiem. Šis ir tikai gara procesa sākums. Sagaidu arī turpmāku sadarbību pie šī ziņojuma projekta un ceru, ka beigu beigās mums izdosies izstrādāt efektīvu, līdzvērtīgu, līdzsvarotu ziņojumu. Paldies! Daņut Hūner ETP vārdā. Paldies! Es aizstāju. Adekunga, es nevaru uh, būt šeit, runāju viņu vārdā. Vispirms gribu norādīt uz to, ka tik tiešām uzskatām, ka ziņojums ir lielisks. Pateicamies Ludvigsona kungām, Alens ir arī pārliecināts, ka varam strādāt kopā, lai vienotos par spēcīgu ambiciozu priekšlikumu par finanšu pakalpojumiem. Uh, Un tad arī par eh, finanšu pakalpojuma tirgus izveidu Eiropā. Tas sasaucas arī ar komisijas mērķi izveidot digitalizācijas tirgu un kapitāla tirgus savienību. Atgādīnu, ka Azumtirdzniecības finanšu pakalpojumi jau ir atrunāti Eiropas Savienības likumdošanā pēdējo gadu laikā. Ļoti svarīgi nodrošināt, lai arī jau esošie tiesību akti tiktu pilnībā piemēroti, pirms tiek pieņemta jauna likumdošana. Tad svarīgi ir arī identificēt. Uh, kā visi šie tiesība akti ie, ir ietekmējuši finanšu pakalpojumus līdz šim. Te piekrīt referentā par to, ka ir nepieciešams apkopot datus un informāciju par šo. Uh, Eiropas Savienības finā, finā, tirznie, mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu tirgus ir ļoti svarīgs MVU un arī jaunu uzņēmumiem. Arī jau zinām, cik lielā mērā digitalizācija ietekmē dažādas nozares. Tad uh, atverot mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumus uh, lielākai konkurencei, tas pozitīvi ietekmēs cēnu samazinājumu. Uh, produktu izvēle palielinās inovācijas, taču neaizmirsīsim arī to, ka pārobežu tirzniecībā ir ļoti daudz šķēršļu. Un te mēs runājam par dažādām sociālo nodokļu politiku, veselības aprūpes, patrat aizsardzības likumdošanu, dažādas uh, valodas un citi šķēršļi. Digitalizācija vien ne, nevarēs atrisināt visus šķēršļus un cik tālēs būsim. Um, ierobežot ar šo daudzveidību, tad arī mūsu aktivitātes uh, nebūs pietiekami efektīvas. Un tad nevaram izvēlēties arī šeit vienu risinājumu visiem, jo ir iesaistīts dažādas nozares, tirgus spēlētāji. Uh, un visiem ir sava specifika. Īpaši jau MBU saskaras ar lielākiem šķēršļiem, jo tiešiem uzņēmumiem ir specifiskas vajadzības. Tad o, Eiropas Savienības mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu tirgiem jānodrošina tieši šiem uzņēmumiem piekļuvu finansējumam, pārobežu tirdzniecības iespējām. Alēns arī vēlētos pievērst uzmanību tam, cik svarīgi Eiropas pilsoņiem arī sniegt finansiālo aizsardzību, tāpat kā um, arī to personu aizsardzību un tiesību aizsardzību visur Eiropā. Te ir arī ļoti svarīgi tas, ka tieši dalība valsts īsteno nacionālo nogultījumu schēmu. Tad arī mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu tirgus Eiropas līmenī var tikt izveidots tikai tad, ja tiek pilnībā respektēta Eiropas Savienības un nacionāla likumdošana par datu aizsardzību. Te elektroniskā identifikācija būs iespēja, ja tiek pilnībā ievērot noteikumi par patērētāju tiesībām un strīdus risināšanu. Arī ļoti interesanti pie neaizmirsīsim tomēr, kā svarīgākais šeit ir patērētāju tiesības uzticība. Patērētāja aizsardzības sistēma izveidis, izveida ir fundamentāla. Arī referenta minētais priekšlikums um, ļoti interesants, piemēram, par salīdzinošo cenu portālu izveidi, par arī um, atsauci uz uh, naudas atmaskāšanas direktīvu un uh, citiem elementiem. Pievērš uzmanību tam, cik svarīgi ir strādāt pie investīcijām. Neaizmirsīsim, ka Eiropas pilsoņi arī ir potenciāli investori. Veicināsim inovācijas, izveidojot modinājumus uzņēmumiem, lai viņi varētu inovēt dažādās nozarēs. Ir arī ļoti svarīgi pētīt, uh, cik iespējams ir izveidot paneiropeiskās uh, finanšu iespējas, finanšu produktus. Un šīs iespējas jāizmanto īstajā laikā. Valents arī sagaida sadarbību ar kolēģiem no citām politiskām grupām, lai vienotos par Eiropas parlamenta ambiciozu nostāju. Ir jānosūt ļoti spēcīgs vēstījums patērētājiem, bet arī investoriem, uzņēmumiem, MVU. Uh, Eh, šīm tirgam, tirgum ir jānovienādo noteikumi, jāsamazina cenas, jāpalielina inovācijas. Būsim reāli. Ir arī jāpārvar eh, ļoti daudz šķēršļi. Paldies. Thank you. Thank you for this, yeah. Paldies. Tagad vārds Lūnas kungam. EKR vārdā. Es aizstāju kolēģi Ashley Fox, kas nevarēja ierasties, tāpēc uh, es runāju viņa vārdā. Fokskungs atbalsta vairākas idejas, kas ir iekļautas ziņojumā, jo īpaši to, ka ir svarīgi nostiprināt uh, vienoto tirgu finanšu pakalpojumiem uh, privātu personām un maziem vidiem uzņēmiem, lai veicinātu inovācijas un jaunus produktus un uh, gal galā samazinātu cenas patērētājiem. Viņš piekrīt arī tam, ka uh, Mums ir jāatbalsta inovatīvi maziem video uzņēmumi, kā teica uh, Hubners kundze pirms brīža. Mums ir jācenšas samazināt uh, distribūcijas izmaksas, kas nozīmēs arī zemākas cenas patērētājiem. Uh, tātad šīs te uh, regulatīvās, uh, regulatīvie pasākumi ir apsveicami. Uh, Eh, Fokskungs jau īpaši priecājas par to, ka ziņojumā tiek pieminēta loma, kāda ir vienas pieturas punktiem. Daudz darba jau šajā jomā ir paveikts, tāpēc mums ir jāraugās uz to, kā mēs varētu labāk koordinēt visus centienus. Jau ir šie vienotie kontaktpunkti, kas ir izveidoti pakāpojumu direktīvas ietveros un solvit mm, tīkls, kas uh, veiksmīgi darbojas Tāpēc jācenšas izvairīties no dubultošanas un panākt pēc iespējas efektīvāku sistēmu. Foksos kungam ir arī zināmas bažas par dažiem aspektiem, kas iekļauts ziņojumā. Vispirms, piemēram, par to, ka nu, viņš ir skeptiski noskaņots par to, ka ziņojumā ir prasība par uh, spēcīgāku vienoto tirgu. Um, uh, Mums ir jācenšas pēc iespējas uh, izvērtēt uh, uh, šos, šīs izmaiņas, kuras mēs cenšamies, mēs vēlamies ievērst mortgage kredītu uh, direktīvā. Tā tad ir jāparaugās uz uh, to plašākā kontekstā un tālāk um, aicinājums turpmākajām uh, likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz ģeobloķēšanas novēršanu. Uz to ir jāraugās piesardzīgi, jo komisija atzīst, ka finanšu uh, pakāpojumu nav jā, jāiekļaut ģeobloķēšanas noregulējumā, jo Tas ir saistīts arī ar patērētāju riska profiliem, tāpēc Foksa kungs uzskata, ka komisijai konsultējoties ar dalībvalstīm un iesaistītajām pusēm ir jāvienojas par to, kuros gadījumos ir šāds pamatojums, eh, lai nesniegtu eh, finanšu pakalpojums. Tātad eh, komercfaktori var ietekmēt pakalpojumu sniegšanu un attiecīgi cenas ir atkarīgas no jurisdikcijas. Uh, Uz to ir jāraugās katrā gadījumā atsevišķi. Tālāk, e, trešais punkts par salīdzināšanu. Mēs uzskatām, ka varbūt ir pāragri. Kamēr mums nav vairāk šādu pārobežu pro produktu, es domāju, ka varbūt ir pāragri uh, informēt uh, patērētājs par šādu te salīdzināšanu, bet, nu, tas varbūt ir tīri praktisks dabas apsvērums. Katrā ziņā Foks kungs ar prieku diskutēs par šo ziņojumu, strādās kopā ar referentu, ēnu referentu sanāksmēs kopā ar visiem pārējiem kolēģiem. Lielas paldies! Thank you, uh, Silvi Gulāra. Paldies, Silvija Gulāra. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju uh, Enceltskundas vārdā ne holandiski, bet angliski. Tātad mēs priecājamies par šo zaļo grāmatu, jo mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šāds tirgus finanšu pakalpojumiem privātpersonām MVU. Tam ir milzīgs potenciāls. Mums ir jābūt ambicioziem, bet jāstrādā arī pietiekami strauji. Uh, šis tirgus attīstās ārkārtīgi strauji, un ja mēs uh, vilcināsimies, notikuma apsteigs mūs. Tā tad te nedrīkst būt nekāda tabū. Dalībās patiesībā daudz runā par vienoto tirgu, bet uh, praksē aizsargā paši savus uh, uzņēmumus. Ja mēs neko nedarīsim, tad šis tirgus attīstīsies citviet pasaulē. Finanšu pakāpojumi privātu personām un maziem vidējiem uzņēmumiem ir ļoti svarīgi, lai īstenot pārobežu aktivitātes. Eh, tas ir viens no jautājumiem, eh, kas jārisina, pat ja mēs zinām, ka dalībvalsts iebildīs pret to, bet tā ir uh, diskusija, no kuras mēs nedrīkstam izvairīties, ja vēlamies novērst visus šķēršļus vienotajā tirgū. Kas attiecas uz termiņiem, baidos, ka uh, termiņi, kas tiek piedāvāti, neļaus mums sagatavot saprātīgu uh, pienesumu komisijas rīcības plānam. Ziņojums par konsultācijām uh, tiks uh, piedāvāts jūnijā, rīcības plāns septembrī, šķiet, ka tas varētu tikt atlikts uz novembri. Katrā ziņā mums ir jācenšas strādāt pēc iespējas ātrāk, lai komisija varētu ņemt vērā parlamentu viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Goja eh, grupas vārdā Biegas kungs. Sveicināti, runāšu Marijas Marīzes musēna referents vārdā. Vēlos uzdot dažus jautājumus. Pirmkārt, vai tik tiešām mēs vēlamies labāku finanšu integrāciju? Un šajā sakarā mēs eh, esam skeptiski, jo vairāk finanšu integrācijas pilnīgi dabiski un E, nozīmēs lielāku finanšu sistēmas koncentrācijas, un mēs šaubāmies, vai, vai e, šāda liela oligopoļu koncentrācija būs laba ziņa patērētājiem un nodokļu maksātājiem. Tāpat e, mēs varam izdarīt labus secinājumus no iepriekš iepriekšējās krīzes. Zaļā grāmata paredz saskaņot vairākas nostājas, saskaņot finanšu sistēmas intereses, patērētāju intereses. Mēs uzskatām, ka tas ir nozīmīgi. Ir jāpiedāvā uh, kvalitatīvi finanšu produkti un uh, arī regulētājam jāseko tam, lai tiek uh, pienācīgi pasargāti patērētāji. Tāpat ir ļoti nozīmīgs spiediens uh, tiem darbiniekiem, kas uh, uzklausa klientus jādomā ir par uh, vadlīnijiem, par algu pamudinājumiem šiem strādājošajiem. Un mūsuprāt, tomēr tas nav visbūtiskākais. Būtiskākais ir e, strādāt pie finanšu institūciju stratēģijas. Bez tam pastāv ilūzija, ka izolēts patērētājs praktiski nekad nepārzina finanšu eh, pasaules realitāti un tiek veidot ilūzija, ka ar vairāk eh, informācijas tirgus kļūtu caurspatīgi svarīgāks. It kā Eh, finanšu produkti, kas tiek eh, mazumtirdzniecībā eh, pārdot, jau tā nav, nav būtu ļoti sarežģīti. Mums ir jādomā par realistisku patērētāju aizsardzību un mazumtirgu jāizliedz vairāki ārkārtīgi sari, augstas sarežģītības finanšu produkti, kas jau ir izraisījuši traģēdijas un kuri noved pie tā, kā veselas ģimenes tiek izputinātas, kā mēs to esam redzējuši Portugālē. Tāpat jāatzīst, ka pastāv patērētāju neusticība finanšu sistēmai un tiek piedāvāts vairāk integrācijas, koncentrācijas, un mēs uzskatām, ka šis nebūtu pareizais ceļš. Tas veicinās vēl vairāk dominējošas pozīcijas ļaunprātīgas izmantošanas finanšu oligopolies. Paldies, paldies, un nākošais runātājs Svens Gigolds. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Olim Ludvigsonam par Eh, labi sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, tas ir lielisks pamats parlamenta nostājas sagatavošanai un pilnīgi noteikti es varu piekrist Sofijas un Silvijas sacītajam, ka mums ir jābūt gataviem, lai balsi varētu sadzirdēt. Runājot pēc būtības, manuprāt, investors saņem pārāk maz eh, eh, finanšu sistēmas eh, atgūtā un ļoti daudz tiek novirzīts intermediācijā, kas noved pie tā, ka finanšu nozara ir uzpūsta. Tas nozīmē, ka jābūt spēcīgākai konkurencei un tādā veidā varētu tikt samazināti starpnieku uh, maksājumi. Bet šeit vienīgais jautājums ir uh, tāds, ka mums ir jābūt godīgiem vienam pret otru. Kas, un, kas tad palīdzētu? Uh, samazināt starpnieku izmaksas. Un, manuprāt, komisija nevisai godīgi risina šo jautājumu, jo kāpēc patērētāji neusticas produktiem, kas ir izlaisti citos tirgos. Un šeit es varu pilnīgi piekrist tautas partijas sacītājiem. Ir ārkārtīgi liels atšķirības runājot par nodokļu likumiem, maksātnespējas likumiem, juridisko drošību. Uh, Jūs nevienmēr uzticaties spēlētājiem no citas valsts, un tāpēc juridiskajām bāzēm ir jābūt harmonizētam tik tālu, eh, lai var tām uzticēties, un tāpēc mums ir jāskata šie ietvari, un es pilnībā piekrītu referentam vai. Jūs uzticaties tam, ka patērētājs tiek pienācīgi eh, pasargāts. Tas pats attiecas no patērētāja redzes viedokļa. Vai citur izlaistam produktam var uzticēties otrkārt? Ja pro, produkts ir līdzīgs, vai tos ir viegli salīdzināt. Tāpēc es apsveicu komisijas eh, uzsākto diskusiju par labāku standartizāciju pensiju produktu ziņā. Bet ja mēs vēlamies konkurēt citās jomās ar augstām maržām, tad mums ir nepieciešams Eiropas definējums produkta pamatiezīmēm, lai produkts varētu darboties. Tas pats attiecas uz praksēm laikā. Atsevišķus produktus ir praktiski neiespējami salīdzināt, tāpēc parlamentam ļoti tieši ir jārunā par eh, kopējā tirgus satvesaļošanu, bet nevis kā tukšas vēlmes, bet skaidri norādot, ko nozīmē šie pamatstandārti atšķirīgajās jomās, lai pārrobežu konkurences spētu darboties, samazināt uh, starpnieku maksas un uzpūsto starpnieku sistēmu, kuru mēs esam izveidojuši. Jo šobrīd mēs redzam to, ka pasargājot starpnieku izmaksas no konkurencijas attermiņā, pasargās atsevišķus spēlētājus, bet ilgā termiņā, un šeit var piekrist Sofijas Intveldes sacītājiem, mums eh, būs uzņēmumi, kas varēs darboties efektīvāk un kuri nebūs eh, bāzēti Eiropā. Tāpēc mums ir eh, jāvēršas pret uzpūstām starpnieku sistēmām. Un visbeidzot ir nepieciešams taisnīgas debates pār patērētāju aizsardzības uzraudzību. Mēs esam, neesam piešķīruši nekādus resursus finanšu patērētāju aizsardzībai. Savienotajās valstīs ir patērētāja aizsardzības birojas šajā jomā, un ja mums ir kopīga uh, kopīgi līdzekļi patērētāju aizsardzībai, tad cilvēki pārobežu produktiem neusticēsies. Un visbeidzot, mēs uzskatām, ka ir būtiski zāļie patērētāju produkti, mums ir pienācīgs ietvars, to mēs esam darījuši prips ietvaros ar pērvāršu, ar sirpu pirtikainenu, mums ir jāturpina pie tā strādāt, lai mums būtu kopīgi noteikumi produktu zaļināšanai, un es domāju, ka arī Zviedru kolēģis ir atvērts ekonomikas zaļināšanai. Paldies! Paldies! Marko Valli neredzu, kačri ai procedūrā brīvajā mikrofonā pērvanš berēs. Paldies, es vēlos pateikties Olim Ludvigsonam de discussion sur un sujet sur lequel. Jo šis ir būtisks tēmats, eh, kas tiek skatīts komisijā, bet mūsu komitejā mēs, eh, mēs tikai taustāmies uz priekšu. Un es gribētu runāt par četriem aspektiem. Skaidrs, ka komisijas vispārīgā pieeja ir veicināts Eh, mazumtirzniecības pakalpojumu tirgu. Eh, neviens tam šajā zālē nav pret, eh, cik tā tas ir patērētāji interesēs. Tomēr ir nepieciešama vesela rinda ar garantijām. Un ņemot vērā to, ko esam paveikuši ar prips, tas atbilst referenta paustajām bažām par to, ka ir produktiem uh, jābūt salīdzināmiem. Un viens no maniem priekšlikumiem ir tad, kad mēs eh, sekojam komisijas darbam prospektus direktīvā, tad mēs varētu veidot tipveida informāciju, kādu esam pieņēmuši prips ietvaros, lai varētu salīdzināmību eh, atvieglot. Dažkārt to komisijas es dzirdu, ka Eh, piemērotā metodika ir cita, es tam negribu visai ticēt, jo tā ir līdzīga, un patērētāji mēs varētu pievienot, kā, eh, piedāvāt kādu salīdzināšanas pamatkomplektu. Otrkārt, komisija nesen nāca klajā ar uh, mehānismu, lai paredzētu kompensāciju mehānismu investoriem. Parlamentā tas jautājums tiks skatīts Ole Šmites vadībā, un parlaments izteicās eh, par labu šim priekšlikumam, un eh, padomu vēlāk nevēlējās to pieņemt. Taču Pilnīgi noteikti ir jāparedz kompensācijas mehānismi kļūdu gadījumā, taiskaitā tirgus operatoru sliktu ieteikumu gadījumā. Trešais ieteikums ir internet distribūcijas jautājums. Kolēģi jau to pieminēja un konkrēti šodien ir tādi produkti, kas tiek izplatīti internetā, kas noved pie um, patērētāju gandrīz vai apkrāpšanas gadījumiem, un ir nepieciešama konkrēta priekšlikuma šajā sakarā. Un visbeidzot, par patērētāju aizsardzību runājot tik tiešām eh, galvenie elementi ir uzraudzības aģentūra rokās, tomēr mēs gaidām komisijas nostāju vairākos jautājumos, kurus mēs esam virzījuši līdz ar prips dosijai un kuru sakarā komisijai ir jānāk klajā ar priekšlikumiem, domāju, ka tas ietilps tajos nosacījumos, kas dos iespēju mums šo dosie virzīt tālāk. Thank you.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 Eh, īsā un vidējā termiņā. Ir jāpanāk, ka tas darbojas pārrobežu līmenī un ir arī jānodrošina tas, eh, ka patērētāji pievērš šiem jautājumiem lielu uzmanību un pār, MVU var darboties pārrobežu režīmā. Pilnīgi noteikti tas prasīs zinām laiku Taču, manuprāt, mums ir jāvirzas uz priekšu maksimāli strauji, lai mēs varētu sagatavot kopīgu priekšlikumu vistuvākajā laikā un pēc tam izdarīt savu ietekmes komisijas e, e, tekstu. Eh, vēlos pateikties jums par sadarbību un jau iepriekš pateikties par grozījumiem ko jūs iesniegsit, un es domāju, ka mēs varēsim izveidot tekstu, ko atbalstīs plašs vairākums un ko mēs varēsim iesniegt komisijai. Es ceru, ka tā arī notiks. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs! Grozījuma eh, termiņš ir sekojošs. Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. jūnijas 2012. Grozījums mēs skatīsim 31. augustā. Balsojums sekon komitejā 29. septembrī eh, un plenārsēdē novembra 1. sesijā. Paldies, un ar to mēs esam rīta sēdi eh, pabeiguši, sāksim pēcpusdienā pulksten trijos ar viedokļu apmaiņu ar komisāru Hillu. Paldies!